gadījumā par rekomendācijām būs jābalso. Rekomendācijas ir pieejamas Eiropas parlamenta mājaslapā. Un tagad skat, sāksim darba kārtību. Priekšēšu konferencē pieņemta darba kārtība 1. februārī 2018. gadā un darba kārtība ir visiem izplatīta. Pēc tam, kad ir noturēts konsultācijas ar politiskajām grupām, piedāvāja plenārsēdē sekojuši grozīt darba kārtību. Trešdien Ignācijā Korau kunga ziņojums par automatizēto uh, da, automašīnu reģistrācijas datu apmaiņu Portugālē. Šis ziņojums tiks pievienots uh, balsošanas sarakstām vai ir iebildumi. Iebildumu nav, tādējādi darba kārtība ir grozīta. NF grupa ir lūgusi uz 4. 8. februāri vai 1. mārtu ceturtdienu pārcelt balsojumu par Hībneres un Silvas Pereiras ziņojumu par Eiropas parlamentu sastāvu. Uh, lai varētu deputāti piedalīties mūsu kolēģa Eduarda Ferāna bērēs. Vārds uh, Beikungam, lai jūs varētu šo lūgumu izteikt savas grupas vārdā. Merci, euh, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies vispirms par uh, tiem vārdiem, ko teicāt šīs plenāra uh, sesijas atklāšanā par mūsu kolēģi Eduāru Ferānu. Uh, Mums ļoti nozīmīga jūsu teiktie piemiņas vārdi, un tas ir ļoti svarīgi viņu tuviniekiem, viņas sievai un bērniem. Paldies arī, eh, ka ievērojāt klusumu brīdi viņa piemiņai. Mēs vēlētos nedaudz grozīt eh, darba kārtību, lai balsošana, kas sākotnēji paredzēta trešdien par Hupneris un Silpereres ziņojumu par Eiropas parlamentu pēc eh, vēlēšanām un Brexit, lai eh, tas notiktu eh, ceturtdien vai arī mini plenāra sesijā martā, jo viedokļi atšķirs šajā jautājumā un nebūs klāt daudzi deputāti no vienas politiskās grupas, tāpēc, ka mēs dosimies uz kolēģa Eduāra Ferāna bērēm, kas notiks netālu no Parīzes tātad mēs nebūsim klāt un nevarēsim piedalīties balsojumā. Tāpēc arī iesniedzam jums šādu lūgumu. Un arī priekšsādātājiem kungs, ja drīkst, dažus vārdus vēlos teikt par Čarņets kungu. Mēs, protams, eh, neatbalstam viņa izteikums, bet eh, tie tika izteikti eh, ļoti polemiskā gaisotnē un ir tāds tiesība princips, kas, manuprāt, ir uh, ļoti svarīgs. Protams, mēs nedrīkstam uh, nosodīt jau iepriekš un tiek pārkāpti uh, tiesība principi. Mēs nevaram run, atsaukties uz demokrātiju, ja vienlaikus tiek pārkāpti demokrātijas principi. Paldies! Demokrātija ievēro vair, respektē vairākumu lēmumu. Uh, Lēmums ir pieņemts ar lielu vairākumu, būs arī aizklātais balsojums. Līdz ar to tad katrs varēs balsot pēc savas sirdsapziņas. Vai kāds vēlas izteikties pret uh, Beikunga lūgumu? Lūdzu. Parliament... Jāteic, ka Eiropas parlamenta pozīcija šai sakarā bija ļoti skaidra attiecībā uz uh, to, kā mēs uh, godināt Rāna kungu izsakām līdzjūtību, bet tagad runa ir par diviem ļoti svarīgiem ziņojumiem. Pie tiem esam ļoti daudz strādājuši, un šeit Eiropas parlamentam ir jānāk lejā ar ļoti skaidru nostāju un skaidru balsojumu. Tas ir paredzēts trešdien. S un D grupa nepiekrīt tam, ka balsojums tiek pārcelts. Balsojums ir jānotur trešdien balsojumu pārcelt uz vēlāku laiku. Tā būtu liela kļūda, jo Eiropas parlamentam ir jānāk lajā ar ļoti skaidru nostāju. Pirms līderu sanāksmes, kur tiks runāts par šo pašu jautājumu. Vēlreiz mēs nožēlojam to, kas ir noticis ar mūsu kolēģi, bet nedomājam, ka tas ir iemesls, lai pārceltu balsojumu par tik svarīgu ziņojumu. Metto ai voti la proposta. Un tagad balsosim par ENF grupas priekšlikumu. ENF grupa lūdz pārcelt no trešdienas uz ceturtdienu vai arī uz otro februāru, vai pareizāk, kur uz mārta ceturtdienu. Pār, tad pārcelt Himners un Silperēra ziņojumu par Eiropas parlamentu sastāvu, lai deputāti varētu piedalīties Ferāna kunga bērēs, kurš ir pār B kunga priekšlikumu. Kurš ir pret? Atturas. Tādējādi ne, neesam grozējuši darba kārtību. Passiamo ora alla relazione dell'onorevole Fernandez. Un tagad Fernandes kungs ziņojums par ECB ikgadējo ziņojumu. Man ir liels prieks sveikt mūsu vidū Eiropas centrālās bankas prezidentu Mario Draghi. Pirms dod viņam vārdu, Vēlētos, lai parlamentārieši, kuri nevēlas palikt uz šīm debatēm, lai jūs varētu pamest zāli pēc iespējas ātrāk.